Godā tie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. bernd lange sagt der gualtieri soll sich hinsetzen. Uh, Gal, Galtieri un Werners Langens lūdzu apsēdieties. Tu auch. Un arī jūs apsēdieties lūdzu. Meine Damen und Herren. Dāmas un kungi, godātie kolēģi. priekšsēdētāja konference šorīt ir pieņēmusi lēmumu par 2015. gada Saharova balvas piešķiršanu. Varu jums paziņot, ka šogad priekšsēdētāja konference uh, vēlas piešķirt uh, šo balvu Saudarābijas blogerim Raifam Badāvī. Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, es pateicos eh, jums par uh, mūsu pieņemtā lēmuma atbalstu, ko jūs apliecinājāt. Šodien eh, gribu mm, runāt par to, ka Badāvī gadījums ir īpašs, viņš ir ļoti uh, Eh, drosmīgs eh, vīrs, kurš ir eh, kā piemērs citiem. Viņš ir piedzīvojis vienu no briesmīgākiem sodiem, kas eksistē šajā valstī, ko, un to var aprakstīt tikai kā brutālu spīdzināšanu. Un mēs pieprasām, lai viņš tiktu apžēlots un bez ierunām atbrīvots no apcietinājuma. die beziehungen zwischen den mitgliedstaaten attiecības eh, starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Eiropas Savienības institūciju attiecības ar eh, mūsu partneru uh, eh, valstīm balstās uz to, ka mūsu partneru valstis ievēro pamata cilvēku tiesības, un mēs nevaram pieļaut, ka dāvī gadījumā šīs pamat cilvēku uh, tiesības tiek bradātas kājām. Un mēs pieprasām, lai viņš tiktu uh, tulīt apžēlots un uh, atbrīvots, un lai viņš decembrī pats varētu ierasties šeit un saņemt viņam piešķirto balvu. Paldies! So, liebe Kolleginnen un Kollegen. Godātie kolēģi. Turpinām darbu. Un uh, Korāca Bildes kundze ir lūgusi vārdu. Uh, yes. Priekšsēdētāju vakar es uh, runāja, pacēla jautājumu par to, ka Marina Lepēna uh, E NF grupas līdzpriekšsēdētāja uh, ir uh, iesaistīta ja tā saucamajā spoku balsošanas uh, gadījumā. Es pateicos uh, uh, prezidentam un uh, dienestiem par to, ka ir ātri reaģējuši un pieprasu Uh, arī atsaukties uz 168 un 177 reglamenta pāntu, kur ir noteikts, ka balsojums ir personāls un katram deputātam ir jābalso pašam. Zu dem Vorfall bekommt das Wort Madame Le Pen. Tagad um, vārds Marinai Lepenai um, atbildē. Priekšsēdētāja kungs. Uh, Vakar es man klāt nesot, mani apsūdzēja Vēberkungs vienkārši pretīgā veidā, mani apsūdz kaut uh, par to, ka es esmu darījis to, ko es neesmu darījis, esmu pilnīgi nevainīga, un tas atklājās priekšsēdētāji konferencē šorīt, un Vēbera kungs mani ir personiski apvainojis un apmelojis bez jebkādiem pierādījumiem. Tie ir divi noziegumi kas tad notika vakar un kas tad pamato šo cirku. Es izgāju no zāles, atstājot savu balsošanas kartīti balsošanas iekārtā, un tā dara simtiem citu deputātu. Jūs ievietojat balsošanas kartīti iekārtā un izņemat to sēdes beigās. Un mans kolēģis uh, kurš tiek apvainots, ir ļoti pieklājīgs un godīgs cilvēks. Un viņš uh, man klāt nēsot nobalsoja četreiz. Viņš domāja, ka es esmu izgājis tikai uz dažām minūtēm no zāles. Un bez manas atļaujas viņš un bez manas atļaujas Es atkārtoju bez manas atļaujas. Jā, tiesa, viņš ir rīkojies neveikli, un vai tas atkal attaisno? Jā, godā tie kolēģi, gribu teikt, ka viņš rīkojās bruņnieciski, kad es biju izgājis uz dažām minūtēm, un jums no viņa būtu jāmācās. Idol priekšsēdētāji kungs, es paturu sev tiesības rīkoties un iesniegt sūdzību pret Vēbera kungu, kurš man ir izvirzījis nepieņemamas apsūdzības. Paldies! Dāmas un kungi, eh, šis eh, jautājums vakar tika apspriests priekšstādēta konferencē, tagad vārds Manfredam Vēberam herr präsident liebe kolleginnen und kollegen! Also, ob... Weber kungs, priekšsēdētāji, šie Lepens kundzes izteikumi mums liek vispār apstulpt. Šādu nekaunību mēs no deputātiem vēl neesam nekad piedzīvojuši. Frau, Frau Le Pen, Lepens kundze, mēs zinām, ka jūs eh, tā īsti neizprotat demokrātiju, jūsu izpratne nav parasta izpratne. Varbūt mēs varētu jums mazliet palīdzēt. Demokrātijā mandāts, ko mēs esam saņēmuši no pilsoņiem, ir svēts. Un, ja mandāts ir svēts, demokrātijai piederās arī uzklausīt, eh, Lepens kundze. Demokrātijā mandāts ir svēts, un šo mandātu esam saņēmuši no mūsu pilsoņiem. Šo mandātu nevar nodot kādam citam, to nevar deleģēt. Dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs šāda mandāta tālāk nodošana tiek sodīta, un to var sodīt saskaņā ar tiesu. Nu, paldies Dievam, Eiropā pašlaik tā vēl nav. Šādas sankcijas nav paredzētas. Mēs uzskatām, ka tas ir svēti, ja jums ir piešķirts šāds mandāts. Jūs esat mm, eh, pieļausi pārkāpumu, un mēs aicinām priekšēdātāju uh, eh, veikt visus attiecīgos pasākumus šīs lietas labošanai. Thank <clears throat> you. Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, šorīt uh, uh, šis jautājums tika apspriests priekšsēdētāja konferencē un notiks izmeklēšana un birojas nodarbosies ar šīs lietas noskaidrošanu tālāk.